Domājam par situāciju tuvajos austrumos vai par situāciju Eiropā vai citviet. Startautiskajās tiesībās ir pavisam skaidri pateikts, ka robežas ar militāru spēku mainīt nevar. Un šis ir tas princips, par kuru Eiropas Savienība turpinās iestāties. Vienoti. Un mūsu vienotība jā, ir ļāvusi mums saglabāt savu nostāju ļoti sarežģītos apstākļos. Kad domāju par tuvajiem austrumiem, kur uh, nav nekāda miera procesa, tad uh, es iedomājos, es pat nezinu, vai tas ir uh, angļu valodas izteiciens. Uh, nozīmē, ka ielikt kā roku durvju starpā redzēt, vai tās aizcirtīsies vai nē. Bet tā tad gribu teikt, ka ja mēs vēlamies panākt miera procesa uzsākšanu, tad ir jāpanāk vienprātība par parametriem, par to, ka ir vajadzīgs divu valstu risinājums un ir jābūt arī politiskajai gribai no abām pusēm un arī Vašingtonā. Eiropas nostāja ir skaidra. tas, no kā mēs gribētu izvairīties. Domājot arī par mūsu partneriem reģionie, arī reģionu, tuvā austrumu reģionā, domājot īpaši par Ēģipti un Jordāniju, kas spēlē tik svarīgu lomu šajās svētajās zemēs, ir jānovērš situācijas eskalācija līdz tādam punktam, ka divu valstu risinājums vairs nebūs iespējams. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut, ka divu valstu um, ideja nonāk uh, strupceļā. Es zinu, ka tā ir ļoti minimāla pieeja, bet uh, ārpolitikā ir jābūt ļoti pragmatiskiem, realistiskiem. Es pavisam ļoti labi atceros uh, savu mandātu laikā. Man pirmā vizīte bija uz Izrēlu. Vairāk tas bija gadrīz pirms pieciem gadiem, es teicu, ka šo konfliktu ir neiespējams atrisināt, un tas vēl joprojām ir taisnība, eh, jo parametri ir skaidri, bet nav šīs politiskās gri eh, gribas. Un ja nebūs eh, tā, tad mums neizdosies panākt divu valstu risinājumu, un eiropieši ļoti labi apzinās, ka ir tikai viena iespēja divu valstu risinājumu Eh, risinājums, citu alternatīvu nav. To ļoti labi apzinās arī Izrēla un palestīnieši. Mēs esam Izrēlas un Palestīnas un eh, visa reģiona draugi. Un te gribētu vēlreiz atkārst, atgādināt, ka mums ir ļoti labs pamats sarunām. Eiropas Savienība paliek vienota, bet ir skaidrs, ka tas ir eh, gan izrēliešu, gan palestīniešu, gan reģiona uh, interesēs neaizmirst gala mērķi divu valstu risinājumu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī Izraēlas drošības nodrošināšanai. Tas no manas puses būs arī viss, un esmu gatava turpināt diskusiju par nākamajiem punktiem. Paldies augstajai pārstāvēji Frederikai Mogherīnī kundzei. Tādējādi noslēdzam debats par šo jautājumu. Pāriem pie nākamā punkta darba eh, kārtībā ir komisijas priekšsētāja vietniece Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par situāciju Sudānā. Uh, Mogherini kundze dod vārdu jums. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Sudānieši pieprasa pārmaiņas, nu jau divus mēnešus viņi piedalās demonstrācijās. Uh, Eh, viņi piedzīvo milzīgu preču cenu pieaugumu, bet galvenokārt viņi eh, pieprasa brīvību un taisnīgumu. Simbols ir sudāniešu meitene baltā, maši, baltā kleitā stāvot uz mašīnas, kas uzrunā cilvēkus, un tagad viņa ir nosaukta par uh, sudāniešu brīvības statuju. Un mēs uh, vēlamies uh, atbalstīt viņu centienus panākt brīvību. Uh, Mēs vēlamies, lai eh, sudāniešu aicinājumi tiktu sadzirdēti un lai tie kļūtu par patiesām pārmaiņām tādā valstī, kas jau piedzīvojas daudz ciešiem. Pagājušajā nedēļā Sudānas militārie spēki pārņēma varu. Eh, tad eh, valsts vadītājs tika ieslodzīts. Mēs esam vairāk kārt pieprasījuši viņa arestu tiek paredzēts tagad pārējais periods ar militāro padomi, bet šādu paziņojumu, šādu iespējamību noraidīja gan protestētāji, gan opozīcijas partijas. Viņi vēlas, lai tiktu īstenota civila pārēja. Un mēs atbalstam viņu aicinājumu. Mēs uzskatām, ka militārā padome nespēs atbildēt uz cilvēku prasīto Un tādēļ mēs uzskatām, ka ir jānotiek ātrai pārējai uz civilu valdību. Pēdējo nedēļu laikā ir mēģināts uzlabot situāciju. Tika nomainīts militārās padomes priekšsēdētājs, militārā un izlīkošanas dienesta vadītājs atkāpās, tika atbrīvoti vairāki ieslodzītie, un tie ir labi signāli tam, ka ir iespējamas sarunas bez patiesas pārējas perioda krīze Sudānā visticamāk turpināsies. Lai mēs izvairītos no šāda scenārija, jānotiek ātrai pārējai uz civilu valdību, kas spēs ātri un efektīvi pieņemt lēmumu. Tā, tam ir jābūt mierīgam un visus iekļaujošam politiskam procesam, tā, tā lai varētu tikt īstenotas nepieciešamās politiskās un ekonomiskās uh, reformas. Vissvarīgākais tagad ir novērst vārdarbības turpināšanos. Mēs atzinīgi vērtējam uh, komandāts stundas atcelšanu uh, citas starpā. Mēs uh, paļaujamies, ka militārā padome turpinās veikt nepieciešamos pasākums, kā piemēram politieslodzītu atbrīvošanu un ka viņi strādās pie drošības uzturēšanas. Uh, nav pieļaujami pēdējo nedēļu un mēnešu pārkāpumu turpināšanās. Ir jāturpina sarunas tā, lai arī šī pārējais militārā padome un citi politiskie aktori spētu labticīgi sadarboties, ir ļoti svarīgi, lai arī opozīcija paliktu vienot šajā izšķirošajā brīdī. Un noslēgumā vēlējos vēlreiz uh, norādīt, ka mūsu paziņojumā pagājušajā nedēļā Mēs atsaucāmies uz Āfrikas Savienības komisijas eh, priekšsādātāju teikto, un eh, šodien es varu arī piekrist eh, vakar Āfrikas Savienības miera un drošības padomas teiktējai, ka viņi pieprasa nekavējošos pāreju uz civilu mierīgu varas nodošanu, un tas viss ir jādara iekļaujošā konsultatīvā procesā, tā lai tiktu īstenotas brīvas, caurskatāmas un godīgas vēlēšanas. Un tāpat kā mūsu Āfrikas brāļi un māsas, mēs vēlamies, lai šīs vēlēšanas pārvaldītu civilie spēki. Tāda ir mūsu nostāja. Un ja šo pārejas procesu nevadīs civilie spēki, Eiropas Savienība uh, neatzīs pārējais militārās padomes leģitimitāti. Bet kamēr viss tiek, kamēr notiek pārēj uz civilu procesu, tad Eiropas Savienība turpinās atbalstīt Sudānu gan politiski, gan ekonomiski. Paldies augstajai pārstāvēji, un tagad Tautas partijas grupas vārdā dod vārdu Joahimam Celerkungam, lūdzu. Drogi, paņē, Paldies priekšsēdētājiem! Āfrikā atkal ir krīzes situācija Nigērijā un Sudānā. Cilvēkiem ir izdevies ar protestu palīdzību pārliecināt divus diktatorus atkāpties. Bet cilvēki vēlas ko vairāk. Viņi vēlas brīvus demokrātiskiem principiem balstītu sabiedrību. Bet uh, ir skaidrs, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts process, tāpat kā arī cīņa pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, Situācija Sudānā ir ļoti trausla. Uh, ir skaidrs, ka esošā militārā vara tik viegli šim civilajam procesam nepiekritīs. Mums ir nepieciešama saskaņota, vienota visu dalību valstu nostāja, arī uh, augstās pārstāvis skaidra nostāja. Mums ir jāsadarbojās ar Āfrikas Savienību, lai atbalstītu civā, civilos spēkus Sudānā. Uh, ir atbrīv, pirmkārt ir jāatbrīvo politiskie ieslodzītie, ir jānodrošina atbalsts arī minoritātēm, lai tiktu garantēts viņu autonomijas tiesības. Paldies! Paldies tālāk sociāldemokrātu grupas vārdā dodu vārdu Gerero Salama kungam lūdzu. Paldies priekšsēdātājiem, augstā pārstāve. Sudānas cilvēki ir pieprasījuši pārmaiņas šo civilo kustību, galvenokārt ir virzījušas sievietes un, uh, cit, un uh, aktīvas uh, cilvēku grupas. Tas pār, parāda, ka valsts ir gatava pārmaiņām, bet 30 gadu autoritārais uh, periods, uh, kas sakrita arī ar milzīgu humanitāro krīzi, uh, Vairāk kā 7 miljoni cilvēku uh, ir uh, bada riskā, ir 2 miljoni iekšēji pārvietotu cilvēku, ir miljons uh, bēgļu no kaimiņu valstīm. Šādā kontekstā, kad Eritreja uh, Etiopija, Dienvidsudāna, Somālija, Džibutija viss šis reģions veido lielāko humanitāro krīzi pasaulē. Kopā mēs runājam par 20 miljoniem cilvēku, kuri ir ļoti uh, spiedīgā situācijā, ļoti sarežģītā situācijā, un tie ir tie cilvēki, kam mums ir jāpalīdz gan ar humanitāro palīdzību, gan arī mēģinot atbalstīt viņu centienus nonākt pie stabila režīma un miera. Uh, Tādēļ mūsu grupa atbalsta augstās pārstāves nostāju, proti, ka ir jāatbalsta civila, jāatbalsta civils pārejas process, ka mēs nevaram atbalstīt uh, militāro padomi. Mēs piekrītam, ka Alba Šīrs ir. Uh, ka viņam ir jāstājas startautiskās tiesas priekšā, un tagad galvenais ir cīnīties pret novēršamo humanitāro krīzi. Paldies, Enrike, un tagad Alde grupas vārdā vārds Šākas kundzēm. Paldies, augstā pārstāve kolēģi. Sudānas eh, jaunieši ir arī patiesais eh, Sudānas iedzīvotāju kopums. Vidējais vecums eh, šajā valstī ir 19 gadi. Ala Sala, viņa ir viena no sabiedrības līderēm. Tas, ka beidzot ir izdevies uh, gāzt no varas Albašīru, patiesu diktatoru, ka, kuru vēlas, kuram ir jāstājas starptautiskās tiesas priekšā par cilvēktiesību pārkāpumiem. Es gribētu jums atgādināt, represijas nespējas apklusināt saucienus pēc brīvības un pēc korupcijas apturēšanas un otrkārt sadarbība ar diktatoriem kaut kādu īstermiņa interešu vārdā Eiropas Savienībai, piemēram, lai kontrolētu migrantu plūsmu, ir ļoti bīstama spēle. Un treškārt, situācija ir cerīga, bet ļoti sarežģīta. Civilā pilsoniskā sabiedrība ir jā, apspiesta, valsts resursi ir sistemātiski izzakti, lai saglabātu pastāvošo sistēmu. Tādēļ, lai izvairītos no tā saucamā Lībijas scenārija, mums ir jāatbalsta miera, demokrātija un mums ir jānovērš iespēja, ka izmisuši jaunieši tiek rekrutēti naidīgos spēkos. Kā tika norādīts arī rakstā uh, New York Times, tad galvu mums ir izdevies nocirst, bet uh, ķermenis jau vēl ir dzīves. Te šajā vietā vēlētos pateikties jums augstā pārstāve par labi paveikto darbu. Es domāju, ka piecu gadu laikā jums ir izdevies uh, padarīt pasauli par labāku vietu. Paldies! Paldies! Un tagad GOE un uh, GL grupas vārdā Kristīna Pāršie. Veržāna. Es <clears throat> īstenībā daudz šaubījos, ko es drīkstu un ko īstenībā nevaru teikt. Domājot arī par nākotni, kā mēs varam atbalstīt Sudānu un Sudānas tautu, un īpaši domāt arī par Sudānas sievietēm, kas mierīgi, mierpilni turpina demonstrācijas. Zinot, ka ir daudz jau arī nogalinātie simtiem ievainoto, viņas to turpina darīt. Un augstā pārstāvi. Es arī vēlos arī norādīt vēlreiz. Eiropas Savienība veido attiecības ar <clears throat> diktatoru Albašīru. Bet labi, tas jau ir viss vēsture. Domāsim par nākotni. Eiropas Savienībai ir jāspēj palīdzēt sniegt atbalstu arī pilsoniskai sabiedrībai, kā to līdz šim darījusi trojkas ietvaros, lai tiešām būtu šis atbalsts un veidotu nākotni. Mēs redzam, ka šobrīd um, mm, cilvēks, kas pārņem šo varu. Tas ir bijis pirmais tāpat, kurš visu laiku ir bijis militārais vadītājs, un otrais arī ir darbojies izkundas ietvaros, tā kā viņi ir arī jāsauc pie atbildības tiesas priekšā. Mēs un jūs varat viņai palīdzēt, lai tauta, Sudānas tauta, mm, reāli piedzīvot pārmaiņas un nodrošināt stabilitāti visā reģionā. Dziękuję bardzo Paņi. Paldies. Un tagad vārds Nīnai Kilai. Paldies augstā pārstāva. Mēs jau dzirdējām, ka Sudāna pēdējo nedēļu laikā piedzīvojas milzīgas izmaiņas. Albašīrs ir gāzis no varas, pēc 40 gadiem ir iecelts pagaidu militārais līderis. Nav brīvu mēdīju, pārtikas cenas ir pārlieku augstas, politiskā opozīcija ir tikusi bloķēta vairāku gadu garumā. Uh, Tomēr sudānieši, jo īpaši sudānas sievietes, ir ļoti izturīgi. Viņi vēlas patiesas pārmaiņas, un viņi ir pamatoti nobežījušies par militāro režīmu, un viņi ļoti vēlas ātru pāreju uz atbilstošu civilu vardību pēc valdību, pēc uh, brīvām un godīgām vēlēšanām. Mums vajadzētu būt ļoti nobežījušiem par šo situāciju, ka pašlaik tiek paredzēta divu gadu ilga pagaidu pārejas militārā padome. Mums ir jāiestājas par to, lai tiktu izbeigti mediju ierobežojumi. Augstās pārstāvis kundze, Es jums piekrītu, ka tikai atbilstošs politisks, demokrātisks process spēs eh, piepildīt Sudānas cilvēku patiesās vēlmes, bet mans jautājums būtu šāds. Kādi ir tie mehānismi un alianses, ko jūs ierosinātu, lai veicinātu demokrātijas iestāšanos īstermiņā un tāpat arī, kā jūs plānojat, ko jūs plānojat darīt ar šo finanšu plūsmu uz Sudānu, līdzīgi kā Mm, kas bija, piemēram, ASV gadījumā, kad tika pār. Un vai jūs arī varat apliecināt, ka ieroču eksports no Eiropas Savienības Sudānu vēl joprojām ir aizliegts, un vai šis aizliegums tiek pilnībā respektēts? Paldies! Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmais Marijas Notis, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Esam vairāk kārt runājuši par situāciju Sudānā. Un pēdējā laikā visi nosodīja Albašīra īstenoto politiku. Cilvēki pieprasīja, lai tiktu īstenot kaut kāda Eiropas pasākuma, lai izbeigtu šo situāciju, cilvēktiesību pārkāpumus. Cilvēki pieprasīja brīvību Sudānai. Un Kā jau tas uh, bieži notiek, tad arī cilvēki paši saorganizējās, tika notika demonstrācijas, un viņiem izdevās gāzt Albašīru. Pat vēl joprojām militārie spēki ir pie varas, ir uh, izsludināts uh, militā, tad ir šī militārā valdība pašlaik, un ir skaidrs, ka uh, tā nevar palikt pie uh, Vara šī militārā padoma tā nenodrošinās pārēju uz demokrātiju. Mums ir jāturpina izdarīt liels spiediens, lai Surā tiktu noturētas demokrātiskas vēlēšanas, lai tiktu atrasti risinājumi ļoti nopietnajām politiskajām problēmām un vēl nopietnākajām sociālajām problēmām, domājot arī par humanitāro krīzi reģionā. Paldies, tālāk dod vārdu, kas tādā kungam, lūdzu, kā nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc 30 gadiem Sudāna beidzot ir gatava pāršķirt lapas pusi, un neiespējamais šķiet kļūst par realitāti. Alba Šīrs, kurš atbildīgs par genocīdu Darfūrā, ir. Um, Gāsts, bet diemžēl tas nav mazinājis tautas ciešanas. Uh, un cilvēki ir izgājuši ielās demonstrācijās, jo šī pagaidu militārā uh, valdība, mm, diemžēl, turpina despotiskā režīma īstenošanu, un Eiropas Savienībai ir jāatbalsta opozīcija, jāatbalsta pārēju uz civilo valdību un jānodrošina, lai tie, kuri ir apspieduši demonstrants, tiktu saukt pie atbildības. Un bez tām uh, mums ir Mm, prieks atbalstīt augstās pārstāves uh, nostāju un mm, lai šis demokrātiskais process varētu tālāk īstenoties, mums ir nepieciešams, lai vara no uh, militārās, uh, militārajām struktūrām tiktu nodota civilajām struktūrām, un katrā ziņā mēs nedrīkstām pieļaut to, ka tiktu atzīta militārā valdības Sudānā. Paldies! Rūbika kungs, tā nākamais runātājs, lūdzu. Danke, ja... Paldies, priekšsādātājiem! Sudānas jautājumā ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām sekotu attīstības mērķiem. Jo viens no otrajiem mērķiem ir tieši pasaka, lai būtu uh, pārtika un nodrošinājums. Sestais mērķis ir uh, nodrošinot dzeramu ūdeni un notekūdeņu mm, <clears throat> sakārtošanu. Mēs redzam, uh, ka tie ir primārās lietas, kas ir jāpalīdz Sudānai sakārtot. Un tāpat arī septītais mērķis par atjaunojumiem energoresursiem. Ja mēs parlamentā skatām to kopā ar daudziem maziem vidiem uzņēmumiem, mēs varam sasniegt ļoti daudz, arī lai Sudānai nākotnē nodrošinātu stabilitāti, tādu, kā esam spējuši nodrošināt Eiropā. Džinkuja. Paldies Rubika kungam un Tagad došu vārdu augstajai pārstāvēji Mogrīnī kundzei, um, lai noslēgtu šīs debats par šo jautājumu. Paldies priekšsēdētāji, gribu pateikties kolēģiem uh, par uh, skaidri pausto atbalstu mūsu pozīcijai un mūsu paveiktajam un varbūt atbildēšu uz konkrēto jautājumu, kas tika uzdots par to, kādu veidu stratēģiju un kāda veida alianses mēs grasamies veidot, lai atbalstītu pārēju uz civilī, civilo valdību un lai nodrošinātu brīvs un demokrātisks vēlēšanas, kā jau norādīja savā uh, atklāšanas uzrunā. Es teicu, ka uh, mūsu pirmais saskars punkts ir Āfrikas valstu savienība, un Āfrikas valstu savienība ir ieņēmusi arī pozīciju, kas līdzīga mūsu musējai, un šīs pārmaiņas Sudānā ir saistītas ar tādu pārmaiņu uh, vēju, kas ir uh, manāms uh, šajā reģionā, un tajā pat laikā nedrīkstam aizmirst arī par lieliem izaicinājumiem, gan no drošības, gan militārā viedokļa. Šis reģions ar šādiem izaicinājumiem saskaras, un es domāju, ka ar jūsu atbalstu mums e, izdosies atbalstīt šādu demokrātisku pārēju, kas cerams e, novadīs pie e, civilas valdības, un mēs noteikti sadarbosimies ar Āfrikas valstu savienību un valstīm šajā reģionā, lai to nodrošinātu, un tīpaši atbalstot un iesaistot jaunos cilvēkus un sievietes, lai viņu, teiksim, ieceres un, un, un viņu izsapņotais varētu tikt īstenots. Es gribētu personiski arī pateikties tiem kolēģiem, kuri izmantoja iespēju uh, savu uzstāšanās laikā pateikties man, un es gribu atbildēt ar to pašu un pateikt, man tiešām bija liels prieks sadarboties ar šo parlamentu, ar šo sasaukumu, tīpaši ar tiem kolēģiem, kuri ir, ir aktīvāk iesaistīti ar politikas jautājumos, bet es pagaidīšu līdz ceturtdienas balsojumam, tad noteikti mums būs vēl iespēja pateikt eh, vienam, eh, pateikties par sadarbību un pateikt arī uzredzēšanos. Paldies! Paldies augstajai pārstāvēji! Un arī es gribētu paust pateicību par mūsu sadarbību eh, šajā pilnvaru termiņā. Noslēdzam debats par stāvokli Sudānā un pārējiem pie nākamā punkta, kas ir Eiropas vēlēšana integritātes aizsardzība, īpašu uzmanību veltot starptautiskam kiberdrošības apdraudējumam. Un ar prieku sveicu uh, Čiot kundzi padoms vārdā un uh, Julianu Kingu arī, un uh, šis uh, jautājums arī, protams, ņemot vērā uh, man kompetenču sfēru Eiropas parlamentā ir ļoti tāds interesants un svarīgs. Un tagad dodu vārdu Čiotas kundzei, kur pārstāv prezidējošo valsti Eiropas Savienības padomē. Paldies priekšsēdētāji godātie deputāti. Nākamajā mēnesī notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, un tās notiks visam savādākā politiskā kontekstā nekā iepriekšējās vēlēšanas. Uh, Kiberuzbrukumi vēlēšanu uh, infrastruktūrai ir vērsti uz to, lai apdraudētu mūsu demokrātiskos vēlēšanu procesus, polarizējot sabiedrību. Tā kā vēlēšanas notiks visās eh, dalību valstīs eh, vienā un tajā pašā četru dienu periodā, eh, tas ir saistīts arī ar ļoti lielu kiberuzbrukumu un dezinformācijas risku. Ja varbūt vienā valstī šie uzbrukumi būs veiksmīgi, tad tie varētu radīt domino efektu pārējās valstīs un ietekmēt demokrātiskos procesus pārējās. Tādēļ mums ir um, ļoti svarīgi to nepieļaut. Bez tam tas ir svarīgs periods uh, mūsu valstu iestādēm, jo vairāk nekā 50 nacionālās, vietējās vai prezidenta vēlēšanas notiks 2020. gadā. Iezīmējot mūsu sešu mēnešu darba programmu kā prioritāti, mēs noformulējām pasākumus, lai aizsargātu brīvas un demokrātiskas Eiropas Savienības vēlēšanas eh, palielinot Eiropas Savienības spēju reaģēt uz kiberuzbrukumiem. Eh, tas arī tika uzskatīts kā viens no svarīgiem elementiem, lai nodrošinātu drošu vēlēšanu procesu. Mēs piešķiram lielu nozīmi tēmai, kas jau vairāk kārtīgi ir tikusi iekļauta Eiropa domas darba kārtībā pēdējos mēnešos. Eiropas Savienības institūcijas un dalību valstis um, viena otru papildina īstenojot pasākums savu kompetenci sfērā aizsargājot demokrātiskos procesus. Tam ir nepieciešama saskaņot rīcība gan Eiropas Savienības mērogā, gan dalību valstīs, gan arī jāiesaista pilsoniskās sabiedrība un uzņēmumi. Mūsu atbildē ir jābūt visaptverošai, fokusējoties gan uz šo, šo draudu ārējo, gan iekšējo dimensiju. Padome pieņēmusi secinājumus atbalstot brīz un un integrālas Eiropas Savienības vēlēšanas un Mēs atbalstām uh, kopīgo rīcības plānu cīņā pret dezinformāciju. Godātie deputāti, vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos jums par izcilu labo sadarbību, kas ļāva uh, pieņemt jaunas normas, kas nepieļautu Eiropas Savienības partijām ļaunprātīgu personas datu izmantošanu, gatavojoties Eiropas parlamentu vēlēšanām. Uh, Mums ir svarīgi pasargāt Eiropas parlamentu vēlēšanas uh, pret kiberuzbrukumiem un dezinformācijas kampaņām gan ārpus Eiropas savienības, gan tās iekšienē. Visaptveroši pie ir mūsu moto. Mēs negribam um, atstāt uh, nevienu punktu nepamanītu un uh, nepasargātu. Lai to panāktu, Pēdējos mēnešos ir tikuši īstenot vairāki pasākumi. Eiropas vēlēšanu sadarbības tīkls regulāri ticies pēdējos mēnešos apmainoties ar pieredzi, informējot par apdraudējumiem, izveidojot agrīnās brīdināšanas eh, sistēmu ar kontaktpunktiem visās dalību valstīs. Tāpat izveidot strateģiskie komunikācija kanāli ir eh, nostiprināta Eiropas Savienības mēdīju ekosistēma, tiek veicināta digitālā un eh, video eh, zinībspēja un tiek informēta arī sabiedrība, izglīt, sabiedrība tiek izglītota, tiek novērtēti kiber um, draudi vēlēšanu sistēmā un ņemot uh, vērā rekomendācijas uh, par kiberdrošību, ir īstenoti arī mm, pirms divām nedēļām Eiropas parlamenta telpās uh, mācību eh, pasākumi, eh, simulējot eh, eventuālus kiberuzbrukumus un dezinformāciju. Martā Eiropa padome aicināja praksē īstenot apstiprināto rīcības plānu un visbeidzot mēs arī sadarbojamies ar starptautiskām struktūrām. Lai cīnītos pret dezinformāciju, prezidentūra ir identificējusi pasākums, kas jāīsteno dalību valstīm, lai cīnītos pret dezinformāciju. Delegācijas sniegtās atbildes uz mūsu izvirzītajiem jautājumiem šajā ziņojumā dos pienesumu diskusijām par iespējamiem risinājumiem arī pēc 2019. Eh, eh, gada vēlēšanām. Lielas paldies! Dziękuję bardzo, pani minister! Paldies ministrs kundzei! Un tagad eh, došu vārdu komisāram Kingam. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, šīs ir ļoti saulēcīgas debatas, jo Eiropas parlamenta vēlēšanas tuvojas ļoti strauji un mēs ieejam finiša spurta taisnē attiecībā uz drošības pasākumiem. Tātad, ko mēs esam darījuši pēdējā pusgada laikā? Mēs esam uh, savākuši kopā datu aizsardzības ekspertus, vēlēšanu ekspertus, dalību valstu vēlēšanu e, iestāžu vadītājus un pārstāvjus, lai izveidotu sadarbības tīklu, aizsargājot e, vēlēšanu procesus. Esam izveidojuši arī agrīnās brīdināšanas sistēmu, lai pamanītu un Mm, vērstos pret eh, saskaņotām dezinformācijas kampaņām. Mēs esam sadarbojušies ar um, Eiropas parlamentu, lai um, runātu par politisko reklāmu internetā, kā arī vēlēšanu sistēmu izturību uh, pret uh, eh, kiberapdraudējumiem. Šī mēneša sākumā, kā jau jūs dzirdējāt, mēs veicām uh, Um, izvērsām tādas mācības, vēlēšanu drošības mācības, iesaistoties Eiropas parlamentam un Eiropas Savienības drošības aģentūrai, lai pārbaudītu, cik izturīgi mēs esam un uh, jūsu kolēģis uh, vicepriekšsēdētājs Vīlāna kungs atklāja šo pasākumu. Mēs uh, novērojam to, ka lielās interneta platformas pagājušajā vasarā arī pievienojās uh, mūsu rīcības uh, kodeksām, un vēlāk tas tika iekļauts arī rīcības plānā decembrī. Saskaņā ar šo kodeksu interneta platformas ik mēnesi ziņo par savu progresu, lai cīnītos pret uh, dezinformāciju, tīpaši politisku dezinformāciju. Un mēs esam konstatējuši, ka ir panākts progress, bet tajā pat laikā šie ziņojumi turpina parādīt to, ka vismaz atsevišķās jomās eh, netiek darīts pietiekam daudz. Zināms, progress ir panāks attiecībā uz politisko reklāmu caurskatāmību. Eh, Internet platformām ir eh, jāuzlabo piekļuvē tiem datiem, kas ir nepieciešami pilsoniskai sabiedrībai un datu pārbaudītājiem. Mēs gribam, lai viņi aktīvāk vērstos uh, pret viltus interneta kontiem. Un mēs esam, piemēram, izvērsuši pilotu programmu, uh, ko atbalsta pilsoniskā sabiedrība attiecībā uz datu koriģēšanu. Piemēram, martā šīs platformas arī sagatavoju ziņojumu, un tuvākajās dienās mēs publiskosim savu kopsavilkumu par šiem ziņojumiem. Un tas ir kā tāds. Tad, tad pēdējā piepūle vēl uh, pirms uh, Eiropas uh, parlamenta vēlēšanām. No pirmāts uzmetiena jaunākie ziņojumi liecina par to, ka ir panākts arvien tālāks progress uh, piemēram, attiecībā uz politisko reklāmu caurskatāmību un reklāmu caurskatāmību kopumā, bet, kā jau norādīja iepriekš, joprojām ir dažni atrisināti jautājumi. Noslēgumā gribētu teikt, ka dalībvalstu valstu datoru drošības reaģēšanas komandas sanāks kopā um, uz vēl vienām mācībām vēlēšanu kiberdrošības uh, jomā māja beigās, lai vēlreiz mēs pārbaudītu, cik uh, droši ir mūsu kiberdrošības un kiberaizsardzības pasākumi. Uh, viens tāds problēma jautājums, ko gribu pieminēt, ar ko mēs darbojamies saistībā ar šīm platformām, tīpaši saistībā ar Facebook, ir Facebook lēmums neatļaut pārobežu politisko reklāmu. Es zinu, ka tas ir radījis bāžas Eiropas parlamentā. Un kā prezidents Junkers teica uh, savā sarakstē ar priekšsēdētāju Tajānī, tas bija lēmums, ko pieņēma Facebook. Un rīcības kodeksā nekas neierobežo, geogrāfiski neierobežo politisko reklāmu. Nu, Facebook būtu jārespektē uh, likums, un viņi var izlemt to, kā ievērot šo likumu. Un šajā gadījumā tas, kā viņi ir interpretējuši uh, šo likumu un nacionālo tiesību normu ievērošanu, ir radījis bažas par Eiropas Savienības institūciju un Eiropas Savienības politisko partiju spēju efektīvi uh, komunicēt uh, ga, uh, priekšvēlēšanu laikā. Un mēs apspriedām to pagājušajā nedēļā ar parlamentu priekšsētāju, un man ir prieks pateikt, ka Eiropas parlamenta ģenerāla sekretariāts padome un komisija ir uh, nosūtījusi rakstisku vēstuli Facebook uh, Uh, kompānijai, paužot mūsu bažas un aicinot Facebook uh, pārskatīt savu pieeju šim jautājumam mm, pēc iespējas ātrāk, steidzamības kārtā. Un Mums būs iespēja runāt par šo jautājumu arī m, mm, pavisam drīz tiekoties eh, ar Facebook pārstāvjiem. Priekšsēdētāji, gribu teikt, ka vēlēšana drošības jautājums nepazudīs pēc 26. māja, kā jau mēs dzirdējām, eh, vēlēšanu procesi turpināsies visur Eiropā, jo katru nedēļu Eiropā kaut kur būs mm, kaut kāda mēroga vēlēšanas, un mums ir nepieciešams aizsargāt šo vēlēšanu procesu šajā digitālajā Um, gadsimtā, un tas, tiks, tas jautājums tiks apspriests arī Eiropas Savienības padomē jūnijā, kur mēs pārunāsim gūtās mācības no Eiropas parlamenta vēlēšanu procesa. Un es domāju, tā būs arī tāda iespēja ne tikai pārunāt to pieredzi, ko guvām, bet arī ieskatīties nākotnē. Un tas, kas notiks uh, Eh, no šī brīža līdz māja beigām um, būs tāda ļoti svarīga pieredze un um, mums attiecīgi no tā būs jāmācās un jāspēr attiecīgi tālāki soļi vai jāizteno pasākumi. Un Vēlāk mēs noteikti vērtēsim, vai mums ir jādara vēl kas vairāk, lai palielinātu caurskatāmību mm, interneta platformās, un es ar nepacietību gaidu šīs dienas debatas. Eh, jāsaka, ka tas ir izaicinājums ne tikai nākamajām tuvākajām nedēļām, uh, bet eh, mums noteikti ir jāsaglabā sava modrība, sava spēja eh, rīkoties operatīvi un ir jāspēj paraudzīties nākotnē un nodrošināt to, lai mūsu demokrātiskie procesi saglabātos droši un stabili. Paldies! Lielas paldies eh, komisāru kungām un tagad Eiropas Tautas partijas grupas vārdā dod vārdu Hubners kundzei lūdzu. Yes. You, like to... Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī padomēm komisijai par viņu apliecinājumu arī darbos, nu pat ko mēs dzirdam vārdos. Tiešām, lai es nodrošinātu uh, demokrātiju, mums ir ļoti jāuzmanās, jo arī pārkāpumi kiberdrošībā var tieši sagraut demokrātiskos procesus un uzticību politiskajiem līderiem. Eiropieši to apzinās un ļoti seko, kā tiek nodrošināta vēlēšana drošība. Arī Eirobarometra pētījums pavisam nesen arā, norādīja, ka 71% apzinās, ka arī šāda manipulācijas ir iespējams ar kiberdrošības uzbrukumiem. Un, lai nodrošinātu, ka tomēr kiberdrošības uh, tiek ievērota, mums ir jāievēro starptautiskā sadarbība. Un tādēļ Eiropas mērogā grozot regulu par to, kādā veidā tiek arī finansēts Eiropas politiskās partijas ar mērķi nodrošināt politisko procesu un uh, aizsargāt to no viltus ziņām un maldināšanas interneta vidē, lai uzliktu arī politiskos sankcijas un, un finanšu sodus tām partijām, kas apzināti arī cenšas ietekmēt uh, vēlēšanu rezultātu, un tāpat arī ņemot vērā komisijas darbības, attīstot drošību kibervidē Eiropas mērogā. Uh, un arī kāpinot dalībvalstu izpratni par šiem jautājumiem, lūk, tas viss kopā var palīdzēt dalībvalstīm arī pirmkārt darīt visu, lai nodrošinātu godīgas un caurskatāmas vēlēšanas. Paldies! Tālāk sociāldemokrāta vārdā Morāņš kungs lūdzu. Paldies! Es augstu novērtēju komisijas īstenotos pasākumus, komisārs tos ļoti precīzi uzskaitīja, bet šis jautājums ir pats par sevi ļoti eh, sarežģīts. Uh, Mēs zinām, ka šādi uzbrukumi vēlēšanām notiek un notiks arī turpmāk. Ir steidzami jārīkojas. Komisija sekoja parlamenta aicinājumam un izstrādāja arī šo rīcību kodeksu, kā rīkoties pret viltus ziņām tiešsaistes režīmā un kādā veidā panākt pareizas informācijas izplatīšanu. Mēs dzirdējām arī komisārs šodien atzina, ka par spīti brīdinājumiem Facebookā ar vienu ir 160 miljoni viltus profilu. Un, um, kā lai ar to tiek galā, nu, bija jāpanāk, ka Facebook tiešām aktīvāk pret to vēršas paši. Otkārt, te nav runa tikai par Facebook. Ir arī Google, Twitter un daudz citi, un komisija tam visam seko, un mums tiešām jāspēj kā komandai strādāt, lai tas tiktu viss īstenots un mērķi sasniegti. Kolēģi, mēs runājam par tiešsaits un reālajām darbībām. Tiešsaitē mēs esam pieprasījuši, lai būtu skaidrība par algoritmiem, ko šīs platformas piemēro, uh, un lai iedzīvotāji varētu sevi aizsargāt. Ja kāda veida manipulācijas, kas var ietekmēt vēlēšanu norisi, ko var ietekmēt arī spēki, nav pieļaujami. Reālajā vidē mums atkal ir jāievēro viss eh, noteikumi par caurskatāmību, par finansējumu, par tēriņiem, par atskaitīšanos, par uh, kandidātu, arī jau informāciju aizliedzot eh, dažādu veidu varbūt nelikumības un lai tiešām būtu skaidrība par to, kā darbojas politiskie spēki un tiešām spētu arī dzēst šos viltus profilus. Tātad tas viss ir jādara gan tiešsaitē, gan arī reālajā vidē. Un vienlaikus jāsaprot, ka vienīgais veids, jau, kā mums aizskat, nav vispār, um, vispārējā datu aizsardzības regula, bet ir arī citi daudz noteikumi, kas ir tieši vērsti uz to, lai spētu aizsargātu iedzīvotāju intereses un tiesības. Tā kā ir jādomā, kā rīkosimies, ko, piemēram, ir jau pierādījis Cambridge Analytica skandāls un kāda ir Eiropas Savienības reakcija. Mēs redzam, ASV, Ķīna un Eiropas Savienība ir trīs regulātori. Un es sagaidu, ka arī Eiropas Savienība rīkojas. Un mums ir jāspēj aizstāvēties pret šādiem ārējiem um, <clears throat> uzbrukumiem. Un kurš gan svarīgāks reizien Eiropas parlamenta vēlēšanas. Paldies! Morāša kungs, jums vēlas kāds uzdot jautājumu zilā, kā, zilās kartas kārtībā. Vai esat gatavs uzklausīt? Padomāšu. Nu labi, lai būtu. Paldies, Klāt! Nebūs tāds uzbrukums. Es tevi pazīstu sen, un es zinu, ka tu esi saprātīgs cilvēks. Un tomēr, par spīti visam, ko nu pat pateici, Nu, lielāko daļu es arī varu pat saprast. Bet vai tu tomēr nesaproti, ka ir zināma arī bīstamība? Ja jūs pieminat visus šos instrumentus jau no valsts, no augšas uz leju, tas reizē apdraud vārda brīvību online režīmā. Mēs varam par daudz ko nepiebūt viensprāts, par to mēs visi šodien nediskutējam, bet tieši par šo jautājumu. Ko domā? Es domāju, Tas, ko es pateicu arī jau sākumā, un droši vien komisārs arī savās galvādos varētu arī uz to norādīt. Mēs runājam tikai par vārda brīvību, ko mēs šeit aizsargājam, bet par to pirmkārt, ka mēs aizsargājamies pret ārējo spēku iejaukšanos mūsu suverēnās vēlēšanās. 21. gadsimts to ir tieši pierādījis Brexit referendums ar juridiski pierādītiem gadījumiem. Tas ir skaidrs redzams. Un tas vistiešākā veidā arī apdraud vārda brīvību. Uh, graujot vispārējo demokrātiju. Un man ir vārda brīva tikpat arī kā jums, bet ja mēs nespējam nodrošināt drošas vēlēšanas, nu tad faktiski arī vairs tam nav vērt nekāda cits vērtības. Paldies! EKR grupas vārdā Fotīgas konce. X tehnoloģija. Paldies! Šīs tehnoloģijas, kas tiešākā veidā ietekmē mūsu darbības, mēs redzam, ka tu izmanto Krievija pret rietumiem jau diezgan ilgu laiku. Un kāds ir tas mērķis? Nu, lai grautu uzticību demokrātijai, lai sakāpinātu vēl vairāk jau mūsu iekšējās pretrunas un uh, maldinātu sabiedrību uh, un veicinātu pret sevi Krievijai labvēlīgu viedokli. Šodien mēs skatot trešajā lasījumā, uh, pierašot, Krievijas dūma šodien trešajā lasījumā pieņēma lēmumu, kas atslēdz Krievijas internetu no pasaules internetā. Kāds ir mērķis? Nu, drīz uzzināsim to mērķi. Skaidrs, ka tas ir arī drošības jautājums, un tas ir reizē jautājums par Krievijas iedzīvotāju drošību. Paldies! Tālāk Alda grupas vārdā Pāvils Taličkam. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, cienītā ministrē, komisārkungs! Neatkārtošu jūsu jau uzskaitītos argumentus, jo realitāte jau par to liecina. Mēs to arī visi redzam un ir pareizi norādīt, ka esam zinām progresu panākuši. Un vienlaikus, kā komisārs jau norādīja, tomēr ir vēl jāpanāk labāks progress. Bet nu neatkārtosim visu kā jau teica citi. Man ir tomēr vēlreiz jāpasaka tas, ko jūs teicāt par platformām. Tur ir viss spēkā, ko jūs teicāt, bet ir vēl cits lietas. Un mums te ir jāvelk paralēlis ar nesenām sarunām par kiberdrošības aktu. Vēlēšanas notiek 27 valstīs, un tāpat arī svarīgs arī, protams, mūsu iedzīvotāju dzīve un veselība. Un ministrs kundze, nu, jūs norādījāt svarīgu jautājumu. Es tomēr neredzu, ka vairums dalībvalstu jūs atbalstītu. Es īsti neredzu, ka dalībvalstis apzinātos dažādos līmeņos, ka mēs saskaramies ar šiem nopietniem apdraudējumiem, par ko minēja kolēģi. Runājot par Eiropas parlamentu vēlēšanām, par citām vēlēšanām, tas tiešākā veidā apdraud um, dzīvību, veselību. Mēs redzam, pat Eiropas parlamentā šeit jau ir šie trojas zirgi iefiltrējušies. Tā kā gan par likumdošanu, gan par realitāti, par drošību, bet arī domājot tālāk par Eiropas vēlēšanām. Nu, mums ļoti vajag reālu domāšanas paradigmu maiņu. pasaules daļas, kas ir pret mums. Viņi jau nedarbojas vairs ar ieročiem, bet ar tik bīstamām lietām kā kiber instrumenti. Un ja mēs spējam nodrošināt konstantu uzmanību šiem jautājumiem, ne tikai gatavoties vēlēšanām, mēs būsim vāji, mēs būsim mazai sargāti un mēs cietīsim no tām. Paldies tālāk goja grupas vadā Matijas kundze. Paldies! Šis ir ļoti komplekss jautājums. Viltuziņas, iejaukšanās, vēlēšanās, caur kiberdrošības risinājumiem, bet ir arī vēl citi veidi, kā tas notiek. Ļaujiet man tieši par to runāt, ko līdz šim varbūt neesam pamanījuši. Mums ir jāizstāv eh, informācijas brīvība un žurnālistu darbības brīvība. Savādāk ir ļoti iespējams, ka izplatās tāda informācija, kas pilnīgi ir bez kontrolas, visiem pieejama un tā arī strauji izplatās. Tāpat arī Facebook. Ja mēs uh, visu laiku uh, slavēsim tikai Zuckerbergu, ka viņš spēja Facebook ietveros nedaudz mainīt privāto aizsardzību, un vienlaikus nepamanīsim uh, kas notiek WhatsApp platformā, nu, mēs režējam dzīvi visiem mums, kašiem, kas iesaistāmies kampaņā. Mums vajadzētu vairāk tieši aizsargāt žurnālistu profesionālu un viņu profesionālo darbību. Paldies tālāk, Klaus Buhneris. Paldies! Kad mēs runājam par mūsu uh, drošām un demokrātiskām vēlēšanām digitālajā vidī, mēs redzam, ka likumdevējs ir savas darbības sākumā. Mēs spējam jau nu, reaģēt tikai novēloti, un tie ir tad pirmie mēģinājumi kaut kādā veidā vispār uz to reaģēt. Tad ja jau pirmkārt gan paldies komisijai, ka šo jautājumu esat ņēmuši vērā ļoti nopietni. Tomēr visā šajā jautājumā man ir nopietnas problēmas. Nepieciešams ierobežot ietekmi no ārpuses mūsu vēlēšanās. Un tādēļ ir nepieciešama uh, visaptvarošs regulējums. Bet šis visaptvarošs regulējums līdz šim, nu, ministra padomu to bloķē. Tas nozīmē, ka Eiropā naidīgi spēki vieglā veidā var izmantot mūsu tehnoloģijas un citu starpā arī ietekmēt vēlēšanu iznākumu. Tādēļ es vēršos pie ministra padomas atcelt šo blokādi un atrisināt situāciju. Paldies! Paldies tālāk EFDD grupas vārdā dod vārdu Eteričkungam. Thank you. Paldies. Mums ir sevi jāpasargā no tiem ļaunajiem krieviem, kas darbojas internetā, kas izsūta dezinformāciju, kas vienpersoniski uļā, uļā, uzvarēja Brexitā. Uh, Uh, bet mē, mums nevajadzētu uztraukties par to, ka uh, tas, pie kā mēs varētu gala beigās nonākt, būtu cenzūra un izteiksmes brīvības ierobežošana. Te runa ir par varu, par varu, kas uh, pastāvošai varai ir par mēdījiem, aplūkojam, piemēram, BBC kā vienu no piemēriem. Uh, Eh, tiek izplatīta informācija, kas ir subjektīva, kas ir labvēlīga valstī, bet viss jau ir labi, jo tas nav preteiropeisks eh, mēdījis. Te mēs saskatāmies ar ļoti bīstamām tendencēm. Jā, viltus profili ir eh, jādzēš un tā tālāk un tā joprojām, bet ja valstī tiek piešķirta šāda vara, ja tiek dota vara veidot šādus noteikumus un regulējumu šādiem ierobežojumiem, uh, tad iedomājieties uz brīdi tādu prokapitalistisku pret eh, zaļo lobby, kas pārņemtu Eiropu. Iedomājieties šādu situāciju šausminoši. Un ja tā tas notiktu, un ja viņi izdomātu ierobežot runas brīvību internetā, eh, ierobežot cilvēkus, kas pret to protestē, eh, tas, tas ir neiedomājami. Tādēļ mēs nedrīkstam ir Mēs vienmēr šeit runājam par brīvību, bet kas tad ir vēl svarīgāks par uh, runas, par izteiksmes brīvību? Manuprāt, uh, nav nekā svarīgāka. Un uh, ir daudz uh, cilvēku šajā zālē, ar ko man ir atšķirīgs viedoklis, bet es būšu pirmais, kas dosies uh, cīņā un būvēs barikādes, lai aizstāvētu jūsu tiesības. Uh, paust savu viedokli vienalga kādā veidā. Eteriģa kungs, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Pāvila Teličkas? Jā, lūdzu, Pāvēl. Paldies, ka pieņemat mani jautājumu. Es jums pilnīgi piekrītu tajā, ko teicāt par runas brīvību, bet es jūsu komentārā nedzirdēju nekādas bažas par iespējamiem kiberuzbrukumiem no austrumiem vai citiem uh, reģioniem par ka viņi varētu uzbrukt un iejaukties Eiropas vēlēšanās. Vai jūs piekrītat, ka šāds risks pastāv un kādas ir jūsu idejas par to, kā lai mēs cīnītos, samazinātu šo risku? Paldies par jautājumu, ļoti labi noformulēts jautājums. Es piekrītu šim uztraukumam. Es eh, nevaru atbalstīt neko, kas kavētu brīvas vēlēšanas, bet ja mums ir jāizvēlās starp eh, dažādiem riskiem, ja mums jāizvēlas starp risku, ka cilvēkiem vairs nebūs iespējas brīvi paust savu viedokli, un risku par to, ka valsts pamazām dosies eh, totalitārisma virzienā, tad es drīzāk liktu savu likmi uz runas brīvību. Paldies! Paldies! Un tagad NF pārtā Čerards Batens. Vai viņš ir zālē? Šķiet, ka... Tā kā Batēna kunga nav, tad eh, tagad došu vārdu eh, Žanam arī Lepēnam, lūdzu. Batten. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Pirms 25 gadiem Francois Mitterāns izteica tādu savu uh, formulējumu, kā nacionālisms noved pie kara. Bet tas nav pareizi. Tas ir īsredzīgi tā domāt. Īstenībā karš uh, nesāks vienkārši tā no nacionālisma idejas, bet arī skatoties, kas, piemēram, no Vladivostokas līdz Gibraltāra, nu, te nebija runa par vairs tikai cīņu par nacionālismu. Uh, bet gan par reālo demografisko tendenci globālā mērogā. Lai pārņemtu kāds valsts teritoriju, mēs šobrīd jau redzam, ka apdraudējumi pastāv mūsu brīvībai un mūsu pastāvēšanai. Un mums ir tiesības un pat pienākums ar visiem mūsu līdzekļiem uh, cīnīties uh, pret apdraudējumu pret tiem, kas apdraud nacionālās idejas, nacionālās uh, valsts pastāvēšanu. Un tādēļ ir nepieciešama šāda vispārējā mobilizācija vēl vairāk kā jebkad. Tie, kas uh, domā par federālismu uh, un neatzīst Eiropas nācijas, lai gan, piemēram, arī Eiropas parlamentu tieši ievēl tauts, kas veido kopā Eiropu. Mums ir jāsaprot, ka mm, tiek nīsti šobrīd brīva uh, izteikšanās tiesības, piemēram, arī nā, ANO ietvaros. Un tādēļ jāmeklē cits veids, kā ļaut dzīvot tautām, kas nāk kopā un meklē risinājumus. Mēs šobrīd esam par tiem, kas mīl savu zemi un kas mīl savu vēsturi. Uh, un kas iestājas par savām valstīm. Un tādā veidā spēja nodrošināt savu valstu pastāvēšanu. Bez tā nebūs vispār iespējama Eiropas civilizācija. Un šobrīd skaidrs, ka nepieciešama uh, ciešu sadarbība starp nācijām. Mēs redzam, ka demokrāfiskā situācija, ka 50 gadu laikā no 3 līdz e, miljardiem tagad ir pieauguši līdz 8 miljardiem un turpina pieaug, ir izraisījis milzīgu migrāciju. Bet mēs to tikai tā pieņemam kā tādu nenozīmīgu parādību. Un ir šie kontinenta ģeogrāfiskā e, izpratne, bet mēs redzam, ka īstenībā uh, Mums tur ir demogrāfiskā krīze un parādās milzīga atšķirība starp reālajām vajadzībām un pasaules sarežģīto apjomu. Globālā nabadzība. Šis fakts, ka Eiropa kļūst līdz ar to par tādu pielicīgo lietu, vietu pasaulē. Nu, tas tieši pievelk jaunos pie, pienācējus. Un, uh, Eiropa vienkārši noskatās to visu bezspēcīgi. Pat vēl sliktāk. Mm, Eiropa pati sāk šņaut nāciju valstis un iedzīvotājus, tās tautas, kas domā savādāk. Nu, mēs nevaram vienkārši klausīties to vairāk. Vēsture jūs pat tiesās. Paldies, Žanam, arī Lepen.